Karmanas kundzi. Tavakola Karmanas kundze ir e, žurnāliste, politiķe un arī Jemenas jaunatnes revolūcijas koordinatora. Es e, vēlētos pateikt, ka Tavakola Karmanas kundze ir viena no trim sievietēm, kuras šogad saņēmis Nobela miera prēmiju 2011. gadam, un šā gada miera prēmija tiek piešķirta par nevardarbīgu sieviešu pretošanos. Pagājušajā nedēļā es apmeklēju Turciju. Tā bija oficiāla Eiropas parlamenta vizīte Turcijā. Es tikos ar parlamentāriešiem un es tikos arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Turcijā. Es runāju arī ar patriārhu Bartolomeju, uh, kas pārstāv Turcijas kristiešu